Sitzung wieder aufgenommen. Ich hoffe, Sie haben sich genügend. Sēdi mēs sākam. In diesem Jahr. Mums ir uh, iepriekšējais sanāksmes protokols. Ja nav nekāda iebildumu, tad protokols tiek uzskatīts par pieņemtu. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, diskusija par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un ir paredzēta viena stunda, un vispirms runāsim par stāvokli Kongo Demokrātiskajā republikā. Un sāksim ar Gabrielas kundzi. Lūdzu. Priekšsēdētāji, ir krīze Kivu. Mums parādā vecās smagās problēmas kuras Kongo valsts nav pietiekoši risinājusi. Nesodāmība, profesionāls armijas trūkums, e, e, cīņa par dabas resursiem, politiskās gribas pietrūkums no, e, trūkums no Kongo valstības puses īstenot reformas ir novedis pie tā, ka ir kļuvusi neciešāmā nedrošības nāstā. Ir nepieciešams atrisināt šo konfliktu un nevis to vienkārši iesaldēt. Un tāpēc ir trīs vārdi - dialogs, atbildība, efektivitāte. Un tas ir trīs līmeņos jādara. Pirm, pirmajā līmenī atbildība pirmkārt Kongo uh, puses. Uh, nepārtrau, uh, nekavējoša vardarbības pārtraukšana, sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu, funkcionējuši tiesu sistēmu, kas būtu neatkarīga cilvēktiesību ievērošana. Tie ir nosacījumi nosacījumi, kas dos mums iespēju eh, atrisināt konfliktu. Tālāk reģionālā līmenī dialogs kas ir uzsākts starp eh, Kongo, Rondu, Ugandu, turpinās. Priekšsēdētāji, vai man ir papildu, papildu minūte? Cienījamie kolēģi, man ir uzrakstīts, ka tikai viena minūte ir jūsu rīcībā. Bet loģiski jau būtu divas, bet lūdzu runājiet lēnāk, jo ne visi tulki tiek galā ar jūsu ātrumu. Merci, je vais continuer à ce qui est... Paldies. Turpināšanu izklāstīšu par reģionālo līmeni. Jau iesāktais dialogs starp Kongo Demokrātisko republiku Ugandu Ruandu jāturpina. Eiropas eh, sadarbības īstenotās darbības var dot reāls risinājums. Svarīgi pirmkārt ir izveidot eh, kopīgas pārbaudas mehānismas, piešķirot finanšu un eh, cilvēku resursus, un arī es gribētu aicināt ANO ziņojumā iesaistītās valstis meklēt atbildes uz problēmām. Un starptautiskā līmenī ir Monusko jādara viss, lai īstenot savu mandātu. No Eiropas Savienības puses mēs jau sniedzam daudz gan ar humāno palīdzību, gan ar mūsu divām lielajām misijām. Mēs turpiņus pūli, eh, eh, turpināsim. Gribētu aicināt Kongo valsti darīt visu, lai varētu nodrošināt doktora Mugvegas dzīvību un noskaidrot eh, viņa slepkavības mēģinājuma Eh, apstākļus. Šeit ir un ne tikai par eh, viņu, bet eh, par vēl citiem daudziem papildus apstākļiem. Tas ir ļoti nozīmīgs signāls no Kongo valsts mums. Jā, atvainojiet, īstenībā jums bija divas minūtes. Tas bija neliela, tā bija neliela administratīvā kļūda, bet lūdzu rakstiet tik daudz, uh, Uh, lai jūs varētu to nolasīt un paspēt jums atvēlētajā laikā. Savādāk sanāk, jūs ļoti ātri lasat un uh, vienīgais, kas saprotu, tie, kas klausās jūsu oriģinālu lodu. Lūdzu, Kretū kundze, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Ruanda ir iesaistīta šajā situācijā, kā tas arī bija ar uh, Gomas pilsētas okupāciju. Mēs šeit vairs nerunājam par pilsoņu karu. Mēs runājam par ļoti nopietnu kāru, kurā iesaistītās vairākas valstis, un uh, šīs ir uh, briesmīgākais karš kopš otrā pasaules kala, kara no Gomas jau ir aizbēguši vairāk nekā 30 tūkstoši bēgļu. Bērni neiet skolotāju vietā, viņi karo. Cilvēkiem ir jādodas prom, ir arī daudzi nāves izp sprieduma izpildes gadījumi un izvarošanas gadījumi, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk rīkoties. Tas attiec arī uz miera uzturēšanās misijām. Manuprāt, uh, zilo ķiveru risinājums nav pietiekams, būtu nepieciešams arī vairāk miera misiju, un vietēji iedzīvotāji nevar paši sevi aizsargāt, tāpēc ir jāpalīdz civiliedzīvotājiem. Un ir ļoti svarīgi kontrolēt arī uh, situāciju attiecībā uz uh, ienākumiem, kas tiek iegūti. Tagad lūdzu Kilniem Flunskundze. Cido. Paldies, priekšsēdētāji. Kongo Demokrātiskajā republikā būtiskais vārds ir makala. Makala ir zelta raktuves Kongo Demokrātiskās republikas eh, ziemeļos, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc visa šis reģions ir pakļauts eh, korupcijai. Notiek dažādas grupējuma cīņas, lai varētu iegūt savā īpašumā dāsnās zemes. Makalā ir arī vieta Kinšasā, eh, ka tā sauc galveno eh, ieslodzījuma iestādi, kur tieši tāpat valda nesodāmība un korupcija. Kongo valdības klātbūtne šeit ir klātnevsoša Eh, Pār visu valda eh, kara, mi militārie, ieslodzītie. Eh, šajā vietā valda pilna spīdzināšanas iz, izlaidība, ar ko saskaras aizturētie ikdienā ir nepieciešams atjaunot eh, Kongo Demokrātiskajā republikā tiesisku valsti un nedrīkst mieru eh, noslē, mierlīgumus noslēgt uz taisnīgumu rēķina. Ir jāpakļau vajāšanai, jāizdod tiesāšanai noziegumu izdarītā, eh, izdarītāji šajā reģionā ir bijuši ļoti daudz sieviešu izvarošanas gadījumi, arī tie ir jāizmeklē. Mums ir jānosoda šīs darbības, kā arī jāizdara spiedienus uz Kongo valdību, lai slepkavības mēģinājums tiktu maksimāli drīz izmeklēts. Runa ir par doktora Mukveiga slepkavības mēģinājumu. Tāpat arī ir jādomā par taisnīgu dabas resursu sadalīšanu. Paldies, Kielnielsenes kundzei, un tagad pusotra minūte, minūte Ojolandes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Konflikti, kas atņem tūkstošiem cilvēku dzīvību, ir pārveidojuši Kongo demokrātijas republiku par kara laukumu, un uh, tur Eh, labumu no šīs situācijas gūst tikai uh, ierēģi, kuru, uh, kuru rokās atrodas vārā un uh, militāras personas. ANO miera uzturēšanas misija darbojas nu jau 13 gadus un katru gadu 5,1 miljārdi dolāri tiek uh, atvēlēt šim projektam, taču nekas nenotiek. Un uh, 23. Uh, risen, uh, M23 nav tas īstais šobrīd risinājums, jo ne, nepanāk rezultātus. Mums ir nepieciešama politiskā grība, tā lai varētu veidot politiskās institūcijas un šādā veidā garantēt pamatiesības Kongo, tā tas vēl nenotiek. Paldies, kolēģi Ojulande! Un tagad lūdzu, Mērfī kungs, jums ir divas pusminūtes. Paldies, priekšsādātāji. Nesenais vardarbības uzliesmojums Kongo austrum provincēs pēc eh, Kongo armijas sacelšanās un notikuma Gomā, kur eh, ir eh, tas, ko mēs varētu aprakstīt kā krīze pēc krīzes pēc krīzes. Kongo austrumos situācija nožēlojama jau gadu desmitiem armija cenšas iegūt kontroli pār pagātīgiem dabas resursiem, tiek īstenot dažādi karvadoņu kari un, uh, lai tiktu nolapīts la, bagātības. Visas no, nu, kaujinieku grupas, tā skaitā armija, izmanto teroristisku taktiku, tā skaitā orgu, or, organizētu seksuālu vardarbību. Katru dienu desmitiem sievietes tiek uh, izvarotas 5,5 um, miljonu cilvēku ir šo brutālo karu laikā kopš 1998. gada gājuši bojā. 140 tūkstoši cilvēki ir aizbēguši no nesenās kārdarbības. Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis, arī Ķīna, ir atbalstījusi korumpēto kabils režīmu gan finansiāli, gan uh, ar armijas palīdzību nosūtot karaspēku un tādējādi turpinās dabas, dabas bagātību izšķērdēšana. Šī taktika ir izgāzusies, cīnoties ar briesmīgo nabadzību, kur IKP ir mazāk nekā viens ASV dolārs dienā. Tas ir potenciāls šī milzīgo dabas bagātību dēļ šis reģions varētu būt par vienu, vienu no bagātākajiem pasaulē cilvēki varētu būt miljonāri, bet tā vietā šos resursus kontrolē dažas multinacionālas kompānijas un tās organizē šo izlaupīšanu, kas ir turpinājusies 140 gadus cilvēki, joprojām ir nabadzīgi. Un visa tā bagātība, tās tie dabas resursi, kas aiziet viņiem gar degunu. Reāls miers ir vajadzīgs šajā reģionā, lai būtu ilgstošs risinājums un lai karakungi vairs negūtu virsroku, tāpēc eh, dabas bagātības būtu jānodod tautas rokās un jāizmanto tautas interesēs. Paldies! Paldies Mērfī kungam! Un tagad grupu vārdā uzstāsies deputāti vispirms pasaut kungs. Priekšsēdētāji, ne Kivo, ne Kongo kopumā ar savu paradīzē līdzīgo skaisto ainavu pieder pie bagātākiem pasaules reģioniem, taču tur norisinās kaut kas līdzīgs ēlēji. Kongo varētu kļūt par vienu no bagātākajām Āfrikas vai pat visas pasaules valstīs. Ar savām ūdenskrātuvēm tā varētu apgādāt gandrīz vai visu Āfriku, varētu saražot lielāko daļu pārtiks produktu. Tur ir milzuma daudz izēju vielu, taču brutālās un briesmīgās vēstures dēļ, ko iezīmē gan koloniālisms, gan postkoloniālisms, karš, pilsoņu karš, korupcija, tas viss ir gājis zudībā, un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai ienest mieru šajā centrālajā Āfrikas reģionā, un tas izdosies tikai, ja cieši sadarbosies Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība un apvienoto nāciju organizācija. Pārklāšanās, tas, kad ir parakstīti tādi līgumi, kā piemēram Lielu ezeru reģionu līgums, uh, neko nav devis, un tāpēc te ir nepieciešams īstenot ilgtspējīgas pūliņas. Paldies, paldies kolēģim Poseltam, pusotra minūte gurmais kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi, M23 Kustības bruņotās atcelšanās ir izraisījusi konfliktu valstī, kas jau ir gadiem ilgi cietusi. Uh, Mēs esam izstrādājuši rezolūciju, bet situācija joprojām ir ļoti nestabila, ņemot vērā šī konflikta cēloņus, kā arī tā atstāto ietekmu uz visu reģionu. Ir nepieciešams īstenot jaunu stratēģiju. Ir jārisina gan etniskā situācija, gan uh, jautājumu kaimiņu valstīs un jārisina jautājums par cīņu par dabas resursiem. Dabas resursu nelegāla izrakšana, tas arī ir jāapkaro. Es gribētu uzsvērt, ka zvērības, kas, ko piedzīvo Kongo demokrātiskās republikas iedzīvotāji, ir ilguši jau gadiem ilgi. Tīpaši te jāpiemin mazveidā notiekošā seksuālā vārdarbība, tā skaitā pret gados jaunām meitenēm, tas ir jāizbeidz. Mums ir jānovērš šādi uzbrukumi, jāņem vērā, ka šie upuri cieš gan fiziski, gan psiholoģiski. Ir jāstiprina arī pārvietoto cilvēku uh, situāciju bez uh, demobilizācijas un bijušo kaunieku reintegrācijas un uh, repatriēto iedzīvotāju integrācijas nekas nemainīsies. Paldies! Paldies Gurmais kundzē, Šākas kundze lūdzu pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji komisāri kolēģi. Dabas resursu izlaupīšana, vārdarbība, bērnu sūtīšana karā, nabadzība, tie ir, tas, tie ir visi tie apstākļi, kas ir skāruši gandrīz divus miljonus Kongo dzīvojošo cilvēku. Kaunieku grupas turpina uh, izdarīt briesmīgs noziegums un kaimiņi viņiem pat palīdz. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir koordinētā veidā kopā ar ANO un Āfrikas Savienību jā rīkojas, lai izbeigtu šos notikumus un lai, lai novērstu, ka šāda situācija izplatās arī uz citām valstīm Lielo ezeru reģionā. Eiropas Savienībai ir izšķirīgi jārīkojas. Tagad vairākas Eiropas Savienības dalību valstis ANO ziņojuma rezultātā, ka šī valsts arī ir iesaistīta Kongo Demokrātiskajā republikā notiekošajā konfliktā, ir pārtraukusi humāno palīdzību Ruānai, Ruandai. Tāpat tiek runāts par ieroču embargo. Uh, Mēs varam daudz ko darīt, uzlabojot caurskatāmību attiecībā uz uh, paziņojumiem par uh, nelegālām raktuvēm. Ir uh, jāizmekl, jāveic neatkarīga izmeklēšana kara noziegumi vai dzimuma noziegumos vain, vainīgie ir jāsauc pie atbildības, ir jāizbeidz nesodāmība. Gribētu īst, īpaši vēr, vērst jūsu uzmanību uz uh, slepkavības mēģinājumu pret um, drosmīgo doktoru Mukvegu, kur, kurā tik gaibojā viņa miesasargs. Viņš ir palīdzējis daudzām sievietēm, kas ir kļuvušas par bārdarbības upuriem. Te ir nepieciešams īstenot izmeklēšanu, saukt vainīgos pie atbildības. Paldies Šākas kungai, Paškas kungam pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vardarbība, kas turpinās Kongo Demokrātiskās republikas austrumos, ir uh, rezultāts cīņai par dabas resursiem. Centrālajai valdībai nav attiecīgi militāro resursu, un tāpat arī dažādi piedzīvojumu meklētāji centīsies gūt labumu no konfliktu kurināšanas uz konfliktu, lai iegūtu bagātības. Daudz uh, kalnreču kompānijas ir nonākušas eksploatācijā un tās ir spiestas uh, iegūt šos izrakteņus. Parasti mēs cenšamies stabilizēt politisko situāciju šajā valstī, bet šajā konkrētajā gadījumā mums ir jāizbeidz tirgoties ar šiem resursiem, jāizbeidz tirzniecība ar šiem resursiem un uh, izraktiņu ieguve. Mēs varētu noteikt, piemēram, izsekojamību notiek kaut kāds darbs, kā veicināt eh, dabas resursu vai izaivielu izsakojamību un kā tās nonāk pasaules tirgu. Šāda veida izsakojamība pārtrauktu etniskos konfliktus tādēļ, ka tad vairs nebūtu stimulu sagrābt šīs raktuvas. Paldies kolēģim Paškas kungam. Un tagad kolēģis Preda vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Manuprāt, šī ir jau sestā reize šajā parlamentārajā sasaukumā, kad mēs diskutējam par šo ārkārtīgi nopietnu situāciju, kas ir izveidojusies Kongo Demokrātiskā republikā. Rezolūcijas priekšlikums, kas šobrīd ir piedāvāts, ir ļoti līdzīgs iepriekšējām rezolūcijām. Eiropas Savienība. Eiropas Savienība nosodā šo rīcību. Kas mums šeit ir jādara? Kad tiek pieņemts lēmums lielo ezeru konferencē, tad ir ļoti svarīgi, lai šīs lēmums tiktu īstenots. Lielas paldies kolēģim. Tagad lūdzu viena minūte Repokungam. Eh, arvoisa puhemies, <clears throat> tiedot siviiliväestön kohdalla. Paldies, priekšsādātāji. Vārdarbība pret uh, civiliedzīvotājiem, kas notiek Austrum Kongo, ir uh, vienkārši dramatiska. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt pārvietotā personu drošību un jāpanāk tas, lai humāna palīdzība nonāktu uh, pie trūkuma cietējiem. Gan Eiropas Savienība, gan arī citām startautiskām kopienām ir milzīga loma šajā darbā. Austrum Kongo iedzīvotāji ir kara noziegumu upuri. Viņi ir piedzīvojuši traģisku vārdarbību, sievietes un meitenes tiek izvarotas, civiliedzīvotāji tiek nogalināti un bērni kļūst par uh, zaldātiem tiek sūtīti karot. Un to visu dara bruņotie grupējumi. Ir ļoti svarīgi, lai šie kara noziegumi tiktu vajāti un attiecīgi, lai personām, kas šos noziegumus ir pastrādājušas, lai tiktu noteikta, noteikti sots. Paldies, un tagad brīvais mikrofons un lūdzu Kovalandas kundzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kongo Demokrātiskajā republikā situācija ir izveidojusies ļoti traģiska. M23 grupējums nu jau septiņus mēnešus uztur uh, vairākās provincēs reālo varu, un uh, oficiālajā valdībā nav nekādas teikšanas tur. Tur notiek traģiskas lietas, cilvēki tiek spīdzināti, uh, izvaroti, nogalināti. Bērni tiek sūtīti karot, un tie, kas šos noziegumus pastrādā, viņi nesaņem nekādu sodu, un tāpēc arī rodas atmosfēra, kas cilvēkiem liek turpināt pārkāpt likumus. noziedzīgie grupējumi saņem finansējumu kaut kādā veidā, un ir ļoti svarīgi, lai starptautiskie spēki stiprinātu savas pozīcijas, lai mēs izvairītos no humānas katastrofas. Ir ļoti svarīgi tieši pārtraukt uh, masu izvarošanu. Lielas paldies kolēģijai Korola un tagad lūdzu Kukana kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu nopietni nobežījies par humāno krīzi kur notiek daudzi cilvēktiesību pārkāpumi, un tas viss norisinās Kongo. Mums ir nepieciešams skaidri pateikt, kā spīdzināšana, masu izvarošana, bērnu sūtīšana karā ir absolūti nepieļaujamas lietas. Ja tie, kas pastrādā šos noziegums, nesaņem sodus, tas tikai veicina tādu uh, vidi, kurā tiek uzskatīts, ka noziegumiem nav soda, līdz ar to tos drīkst turpināt. Eiropas Savienība ir svarīga loma šīs situācijas risināšanā. Mēs varam darīt daudz ko, lai varētu šajā valstī atjaunot drošību un taisnīgumu un panākt arī to, lai policijas un karaspēka atbalsta misijas būtu pietiekami kvalitatīvas un ar labiem, un ar labiem risinājumiem. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt stabilitāti šajā reģionā. Lielas paldies, Kokana kungs! un lūdzu Geringere de Endenbergas kundze. Paldies, priekšsēdētā. Kongo uh, Demokrātiskajā notik, no, no, uh, republikā notikušais ir panācis to, ka šobrīd ir uh, humāna krīze. ANOP norāda uz to, ka ir nepieciešams darīt visu, lai atbalstītu Kongo karaspēku un lai neļautu M23 grupējumam. Uh, Šeit mēs runājam par vairākiem miljoniem cilvēku, kuri devušies bēgļu gaitās tuvoja, tuvējās valstīs. E, daudzi cilvēki cieš no spīdzināšanas, no izvarošanas. Situācija Kongo uh, liek daudziem uh, ļoti nopietni uztraukties, jo uh, E, ne jau tikai agresija, bet arī ekonomiskā situācija ir dramatiska. Ir ļoti svarīgi, lai pilnīgi visi, kas pārkāp tiesībās, lai viņi noteikti saņem sodu, tas ir obligāti. Paldies! Kongo Demokrātiskai republikai ir jāatgriež stabilitāte savā valstī un lai būtu starptautiskās institūcijas, uh, kas uh, strādā start, saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, un Eiropas Savienība var šeit palīdzēt, uh, palīdzēt Austrumu Kongo teritorijām ar uh, savu humāno palīdzību, tā lai visi konflikta upuri saņemtu to, kas viņiem ir nepieciešams. Paldies! Liels paldies Geringeres de Odenbergeres kundze! Nu, man nav daudz, daudz iespēju parādīt, ka jūs pārāk strau, ātri runājat. Tulks skatās uz mani, uz mani un saka pārātri, bet es neko nevaru darīt, lai jums to paziņotu. Tagad lūdzu Kelikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nav jautājums par to, vai Kongo notiek vai nenotiek traģiska situācija. Tā tas ir, it īpaši, ja mēs saprotam to, ka Kongo ir jābūt vienai no bagātākajām valstīm pasaulē, tādēļ, ka viņiem ir tik vērtīgi resursi. Lai gan Kongo Demokrātiskā republika jau 5, 50 gadus bauda neatkarību, tomēr uh, patiesās demokrātijas izveide šajā valstī ir traucēta. Tas ir tādēļ, ka notiek nopietna vardarbība. Uh, sievietes tiek izvarotas, kā daudz jau par to ir runājuši, un pavisam nesen bija situācija, ka 600 skolas tika aizvērtas, un bērniem līdz ar to nav iespēja mācīties, un to nevar vienkārši, to nevar samierināties, ir nepieciešams stabilizēt šo situāciju. Un tādas valsts kā Ruanda un Uganda ir ļoti svarīgi, lai uh, šīs valstis neiejauk, neiejauktos šajā konfliktā, tā lai Kongo varētu risināt šo situāciju pat. Paldies! Dank, Paldies, Kelī kungs! Un Līšaka kungs, jūs būsiet pēdējais mūsu brīvajā mikrofonā. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētā. Situācija e, Lielo ezeru reģionā ir ļoti sarežģīta un humanitārā situācija vienkārši dramatiska. Tā pašā laikā mēs šīs problēmas nerisināsim, ja mēs eh, nerisināsim problēmas starp Kongo un Ruandu. Un mēs šeit varam izdarīt spiedienu, lai abu valstu eh, valdības eh, neturpinātu atbalstīt nekādu dumpinieku grupējumus, neatkarībā no tā, no kurienes šie grupējumi nāk. Eiropas Savienībai un starptautiskai kopienai ir nepieciešams izdarīt spiedienu tā, lai šīs valstis turpinātu divpusējo sadarbību tā, lai varētu risināt situāciju, kas ir notikusi Austrum Kongo, un tas attiecās arī uz uh, misiju pilnvarojumu. Vēl viena svarīga lieta ir, uh, lai risinātu jautājumu par nelegālo dabas resursu uh, izmantošanu Austrum Kongo. Paldies, Lišika kungs, un tagad lūdzu komisār Čalovs. Merci, monsieur le président, uh, mesdames et messieurs. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie parlamenta deputāti. Mēs apsveicam steidzamības rezolūcijas pieņemšanu Eiropas parlamentā pār Kongo Demokrātisko republiku, tīpaši pār situāciju Kongo austrumos. Šī situācija vieš bažas Eiropas Savienībā jau vairākus mēnešus. Tā sakarā ir pieņemtas vairākas deklarācijas, kā arī slēdzieni abās eh, ār, pēdējās ārlietu padomēs. Mēs atbalstām tās bažas, kas ir izskanējušas steidzamības rezolūcijās eh, par eh, cilvēktiesību situāciju, humāno situāciju, cilvēktiesību pārkāpumiem, konkrēti dzimumu vardarbību un nepieciešamību pārtraukt bruņoto grupēm darbību, atjaunot tiesisku valsti un pārvaldību valsts austrumos ir nepieciešama drošības sektora reforma un cīņa pret dabas resursu nelegālu eksploatāciju. Šajā sakarā suverenitāte un teritoriālā integritāte Kongo Demokrātiskā republikā vienmēr ir bijis tas princips, uz E, kur sakarā Eiropas Savienība nevar pieņemt nekādu kompromisu. Bez tam mēs arī esam viennozīmīgi nosodījuši bruņoto grupējumu darbības Kongo Demokrātiskajā republikā, tā skaitā M23. Šajā sakarā Eiropas Savienība ir pasvītrojusi to, ka ir nepieņemama jebkura palīdzība no ārpuses šai kustībai. Tāpat arī mēs esam aicinājuši stiprināt cīņu pret nesodāmību un cīņu pret eh, noziedzību. Mēs uzskatām, ka ik vienam ir jāpieliek konstruktīvi pūliņi, lai varētu rast noturīgu krīzes risinājumu. Tas pieprasa īstenot un ieviest eh, politisku konsensu Kīviedzīvotāju vidū, kas ir pirmie krīzes upuri, bet arī starp Kongo Demokrātisko republiku un tās kaimiņiem, lai varētu atjaunot reģionālu pozitīvu dinamiku savstarpējas cieņas atmosfērā, kas garantētu mieru at, eh, un attīstību Lielo ezeru reģionā. Šajā sakarā mēs apsveicam dialogu, kas ir uzsākts starp konfliktējošiem pusēm, kā arī kontaktus starp Kongo Demokrātiskās republikas, Ruandas un Ugandas prezidentiem starptautiskās konferences ietvaros pār Lielo ezeru reģionu. Eiropas Savienība ir gatava sniegt savu devumu politiskajā ziņā ar iniciatīvām, lai varētu nodrošināt noturīgu krīzes risinājumu. Tāpat arī ņemot vērā situācijas sarežģītību. Eiropas Savienība aicina uz sadarbību un savstarpējo papildināšanu eh, dažādajām iesaistītajām pusēm, konkrēti starptautiskajai konferencei par lielajiem, lielo ezeru reģionu, Āfrikas dienvidu valstu attīstības eh, apvienību un apvienotajām nācijām Eh, un Āfrikas Savienību, it īpaši arī eh, ņemot vērā ANO misiju Kongo Demokrātiskajā republikā. Šajā sakarā Eiropas Savienība arī vairāk kārt ir paudusi uh, atzinīgu viedokli par apvienoto uh, nāciju īpašā sūtņa funkciju, lai varētu stiprināt starptautiskās attiecības ar nolūku uh, atrisināt ilgtermiņā krīzi. Tāpat arī vēlos piebilst, ka eh, Eiropas Savienība atbalsta eh, daudzas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras darbojas cilvēktiesība aizstāvības ziņā un kas eh, veicina dialogu starp to aktīvistiem un valdību. Vairāk nekā 30 projekti šobrīd tiek finansēti dažādās tematiskās līnijās no Eiropas Savienības puses par summu vairāk nekā 20 miljonu eiro. Tāpat arī informēja, ka komisārs Piebalgs ir sagatavojis īpašu iniciatīvu, kas ir saistīta ar dzimumu vardarbības eh, problemātiku. Šajā sakarā tas sniegs atbalstu un palīdzēs eh, eh, novērtēt sievietes lomu Šim nolūkam ir paredzēts finansējums, tāpat arī tiks aicināts pie, eh, da, dalībvalstis piedalīties eh, šajās darbībās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāru kungam! Kopumā tika iesniegti septiņi rezolūcijas projekti, un līdz ar to debats par šo jautājumu ir Beigušās balsojums no